Okay, we can move on to the next point. So... Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Nu, var sakot, principā turpinām viedokļu apmaiņu ar vicepriekšsādātāju Dombrovski un komisāru Džentiloni. Uh, un gribu viņiem tiešām teikt paldies, ka viņi piekrit palikt šeit vēl vienu stundu, lai turpinātu ekonomikas dialogu par fiskālo pakotni pusgadu ietvaros, respektīvi, lai varam runāt par budžeta projektu plāniem Eirozonas valstīm un fiskālo situāciju Eirozonai. Došu vārdu abiem komisāriem ievadvārdiem, sešas minūtes katram nevairāk un pēc tam 45 minūtes jautājumu un atbildes. Deviņas mm, tādi posmi, Eh, kur 9 minūtes paredzēts vienam jautājumam un atbildi. 5 minūtes vienam jautājumam un atbildēt. Dobraus kungs, lūdzu. Godātie deputāti, dāmas un kungi, Turpinot diskusijas par Eiropas ko ko ekonomikas koordinācijas pusgadu, pievērsīšos fiskālajiem lēmumiem. Iepriekšējais komisijas sastāvs pieņēma rudens fiskālo pakotni 20. novembrī pagājušajā gadā. Tur ietverti atzinumi par budžeta plāna projektiem Eirozonas dalību valstīm, kā arī zin lēmumi par būtiskām novirs, būtiskas novirs procedūru Ungārijai un Rumānijai. Kopumā mūsu atzinumi par budžeta politiku 19 Eirozonas valstīs eh, liecina, nodrošina, ka tās īsteno atbilstīgu, saprātīgu fiskālu politiku, kas atbilst eh, kopēji panākt noteiktajiem noteikumiem un atbalsta fiskālās politikas koordināciju Eirozonā tādējādi. Kā jūs zināt, mūsu atzinums saņēma arī Eirogrupas apstiprinājumu pagājušajā mēnesī un priecājos, ka var šos atzinumus apspriest ar jums šodien. Un, protams, ja mēs varam padarīt, un tādējādi mēs padarām šo situāciju demokrātiskāku un efektīvāku, un tāpēc jūsu iesaistīšanās ir vajadzīga. Pirmām kārtām ir daudz labu ziņu. Pirmo reizi kopš 2002. gada neviena no Eirozonas dalību valstīm nepiedzīvo pārliecīgu deficītu procedūru. Ak mm, akumulētais parāds Eirozonai krī, e, samazinās, deviņām valstīm ir nomināli pārpalikumi, deviņām e, ir projekcijas, ka tās sasniegs vidēja termiņu budžeta mēķus. Šī kopējā pozitīvā aina nāk kā rezultāts labai fiskālai politikai virknē Eirozonas valstu kas ir pieņemušas lēmumus, nu tā teikt, salabot uh, jumtu, kamēr vēl ir saulains laiks. Bet kas vēl svarīgāk, šie uzlabojumi atspoguļo arī atbalstošu ekonomikas un finanšu apstākļu esamību, kas pastāvējuši iepriekšējos gados uh, ekonomikai izvēršoties un uh, pastāvīgi samazinoties procentu likmēm Eirozonā. Tāpat laikā vēja ekonomikas ziņā pamazām mainās. Un te nonāku pie tā, mm, nu, netik labajām ziņām. Pirmām kārtām šis Pēdējais gads piedzīvoja Eiropas un pasaules ekonomiku vājināšanos. Eiropa piedzīvoja palēnināšanos eksportos un tāpat samazinājās arī ražošana. Otrām kārtām kopējais pozitīvais fiskālais vērtējums eh, slēpj atšķirības starp dalību valstīm gan attiecībā uz budžeta situāciju, gan budžeta plāniem esam konstatējuši, ka deviņas valstis nodrošina atbilstību prasībām stabilitātes un izaugsmas paktā, divas valstis eh, lielos vilcienos eh, atbilst tam un astoņas pastāv uz neatbilstības riska identificēšanas. Pālo par to pastāstīsim pavisam drīz sīkāk. 2020. gada budžeta plānu kontekstā, nu, attiecībā šo neatbilstības identificēšanu, tās, kas rada mūsos bažas visvairāk, ir tās, kuras, kuras nāk no dalībvalstīm ar augstu parādu līmeni un šķiet, ka tas netiek samazināts pietiekami strauji. Tā ir B Beļģija, Spānija un Francija, viņiem ir ļoti augsts parāds pret IKP rādītājs, gandrīz 100% Itālijas parāds pārsniedz 136% no IKP, un šīs valstis visdrīzāk nevarēs izpildīt eh, parādu samazināšanas rādītāju. Šīs četras valstis līdz ar to nav pietiekami izmantojušas šos labvēlīgos ekonomikas apstākļus, lai sakārtotu valstu finanses. 2020. gadā tās plāno vai nu, nu tādus nekā, vai nu nekādus fiskālus korekcijas vai ļoti minimālas korekcijas. Tā Tas rada bāžas jauks parādu līmenis, varēs sam samazinās to spēju rēģēt uz ekonomikas šokiem un tirgus spiedienu. Mūsu kopējais vēstījums dalību valstīm ir tāds, ka tām ir jāizmanto fiskālais instrumentu kopums, lai sagatavotos izaicinošiem laikiem, kas mūs gaida. Kā tas tieši konkrēti notiks, ir atkarīgs no katras valsts situācijas. Tām valstīm, kur augsts parādu līmenis, vislabākie sagatavošanās darbi būtu samazināt parādu, bet tām dalību valstīm, kam pastāv fiskāla telpa, būtu jāizmanto tā. Pagājušajā rudenī Austrija, Beļģija, Portugāla un Spānija visas iesniedza eh, politikas, eh, nemain, politikā, politikas ziņā nemanīgu budžeta plāna projektu, kas respektīvi attiecīgās valdības. Um, nebija ar pilnām budžeta pilnvarām. Eh, Vēlēšana dēļ Portugāles gadījā, gadījumā apd, atjaunāts dokuments tika iesniegts 17. decembrī, atzinums sniedzam 15. janvārī, konstatētu, ka Portugāla ir paredzējusi uh, pietiekamu progresu ceļā uz atbilstības nodrošināšanu parāda samazināšanas rādītājiem un planotais struktūrā bilance pielīdzinās vidējā termiņa budžeta mērķim, tāpat laikā valsts izdevuma pieaugums pārsniedz to, ko ierosina padomu, tāpēc komisija konstatē, ka pastāv risks, ka varētu būt neatbilstība paktam. Turklāt pagājušā gada rudenī komisija ierosinājumu padomu pieņēma rekomendācijas par būtisku novirzes procedūru Ungārijai un Rumānijai. Abas šīs valstis nav korģējušas savu budžeta, budžeta kursu, at, pretstatā pretrunā rekomendācijām. Turklāt Rumānija šobrīd šķiet pārsniedz 3% no IKP atsaucas vērtības, kāds noteikts līgumā. Iepriekšējās valdības ir īstenojušas izvērs, izvērs, izvērstu fiskālo politiku. Šai izaugsmē, kā rezultātā ar vienu ir pieauguši deficīti un pieaugušas arī makro un ekonomiskās nelīdzvalīturības. Uzmanīgi sakojam līdz situācijai. Kopumā pašai situācija labi ilustrē to, vajadz, ilustrē vajadzību izmantot atba, labus ekonomikas laikus, lai veidot izmantot fiskālos buferus. Dalībvalsts, ka šo iespēju izmantoja, spēja samazināt savus parādu līmeņus un šobrīd izbauda to telpu, ko piedāvā šāda veida rīcība un ko var izmantot, lai investētu tālāku e, problēmu jautājumu risināšanai nākotnē. Tās dalībvalstis, e, kas darīja mazāk vai neizdarīja nekādus centienus šai ziņā, tam būs jābūt piesardzīgām un jāsamazina fiskālais atbalsts, e, samazināja ekonomikas lejups līdz gadījumā. Ar prieku uzklausīt uzklausīšu jūsu viedokli par dzirdēto. Tālāk došu vārdu Pālo Džentilonī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pāris eh, lietas piemetināt jau dzirdētajiem. No, nu, no pozitīvās puses raugoties, kopēja, kopā eirozonas deficīts paliks zem 1% no IKP šogad neviena no Eirozonas dalību valstīm, kā jūs dzirdējāt, na, šobrīd neiet cauri pārliecīgi deficīta procedūrai, bet deviņas valstis šķiet, un deviņas valstis šķiet visdrīzāk sasniegs savus vidējā termiņa budžeta mērķus 2020. gadā. Turklāt valstu parādi Eirozonā eh, saskaņā ar projekcijām turpinās samazināties eh, līdz apmēram 85% no IKP. No otras puses raugoties ekonomiskā aktivitāte ir mazinājusies un ļoti ievērojami pēdējo gadu laikā, un kā to norāda mūsu rudens projekcijas izaugsme, visdrīzāk neturpinās uh, atgūties tikpat strauji. Mēs šīs, šīs prognozes, protams, nākamnedēļ atjaunināsim, bet ne, ne, neparedzam, ja pārliekas izmaiņas šais prognozēs. Tāpat arī pastāv ārēji riski, mm, zināmā mērā, ņemot vērā, ka tiek mm, parakstīts pirmā posma nolīgums ar ASV un Ķīnu, un šķiet, ka ar to nepietiks uh, globālās ainas izmaiņām. Turklāt uzlabotā fiskālā aina slēpj būtisks atšķirības starp dalībvalstīm tādās lietās kā parāda līmenis, vēl sasniedzamais līdz vidēja termiņa budžeta mērķiem un arī budžeta plānu pārliecinot pam, pamatīgumu. Esmu pārliecināts, ka mm, nepieciešams uh, saglabāt struktūrālo primāro līdzsvaru, un šķiet, ka paredzētais samazinājums šogad norāda uz zināmu ekspansijas situāciju. Tas, ir par, tas nāk par labu Eirozonai kopumā. Individuālo valstu ceļu šai gadījumā prasa tālāku diferencēšanu, bet, kā jau es teicu iepriekš, tam jānotiek koordinēti mums vajadzētu ņemt vērā katras valsts eh, um, eh, nu, elastības spēju un jāizvairās no procikliskiem fiskāliem mēriem. Um, Eirozonas dalībvalsts piekrit šādai pieeja, kad notika diskusijas par šo atzinumu decembrī. Ļaujiet tālāk pastāstīt par atzinumiem par attiecībās katras valsts budžeta plānu. Kā valdis teica, deviņas valstis nodrošina atbilstību stabilitātes un izaugsmas paktam. Divas no tām - Vācija un Nīderlande Un mēs to vērtējam atzinīgs par pirmos soļus ceļā uz ekspansīvāku un dinamiskāku fiskālo politiku. Tas atbalsta viņu kopējo ekonomikas izaugsmu, kā arī zina izaugsmu Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Un par to mēs, eh, un tieši tāpēc mēs aicinām Vācijas un Nīderlandes varas iestādes īstenot papildus izdevumus, lai atbalstītu investīcijas. Tālāk pievērsīšos tām dalībvalstīm, kas riskē eh, nu, nonākt pie neatbilstības. Kā norādīja valdis, konsultācijas trūkums valstīs starp augstu parādu līmeņiem un ilgspējību riskiem joprojām rada bažas. Tas īpaši attiec uz Baļģiju, Spāniju, Franciju un Itāliju, jo tās nenodrošina atbilstību nerekomendētajām korekcijām ceļā uz vidē termiņu budžetu mērķiem, nedz arī rekomendācijām par parāda samazināšanas rādītāju. Atcer, atcerieties, ka esam izvērtējuši tikai nu, budžeta plānus par bez politikas maiņas Spānijai un Beļģijai. Ir vēl četras citas Eirozona valstis, kas riskē ar neatbilstību Sloveniju, Slovākiju, Somiju un Portugāli Slovākija un Somija šobrīd ir samazinājušas parādu līmeni līdz zem 60% no IKP, bet Portugāla un Slovenija samazina parādu īpatsvaru atbilstīgā ātrumā. Tās turklāt ir eh, savu mm, deficītu samazinājušas līdz radītājiem zem 3% no IKP, un tomēr saskaņā ar mūsu fiskāliem noteikumiem komisija ir secinājusi, ka šīs četras valstis tomēr sastopas ar risku, ka varētu būt būtiskas novirzes no pieprasītā korekcijas plāna attiecībā uz viņu vidē termiņu budžeta mēķu sasniegšanu šis, šī fakta konstatācija un uz tās Eirogrupa, par to Eirogrupa bija viensprātis atsevišķos gadījumos pilnībā neatspoguļo konsolidācijas centienus, ko attiecīgās valstis ir īstenojušas. Nu, piemēram, eh, cenšoties samazināt parādu līmeni. Un līdz ar to atkal šīs diskusijas, um, nu, pirms gaidāmajām konsultācijām būs uh, papildu iespēja apspriest to, kā situāciju uzlabot kopsavilkumā fiskālās pakotnes secinājumi ir šādi. Dalībvalsts ar augstu parādu līmeni eh, būt, būtu jāmotivē tālāk īstenot piesardzīgas budžeta politikas un savukārt tās, kam ir fiskālā telpa, tām vajadzētu to izmantot, lai palielinātu investīcijas. Šāda veida diferenciēta pieeja būs funkcionāla, ja mēs strādāsim kopā, ja spēcināsim koordināciju fiskālajā politikā. Liels paldies, godātie deputāti, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem un turpināt sadarbību. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, pārējām pie jautājumiem. Vispirms uh, ETP grupas vārdā Cikfrīds Mūrasans. Paldies! Priekšsēdētājs aicu. Uh, Džentilonī kungu, Dombrovska kungu šajā komitejā. Tā tad uh, Eh, ir acīm redzams, ka zaļā kursa eh, panākumus noteiks tā finansējuma līmenis, ko, eh, kā jūs raugāties uz dalību valstu spēju finansēt zaļo kursu un izpildīt fiskālos mērķus. Tālāk par uh, taisnīgās pārējas mehānismu. Vai jūs saskatāt, ka EIB varētu dot vairāk uh, kredītu tām valstīm, kur fiskālā situācija ir uh, trauslāka un kur nevarēs piesaistīt uh, publiskos līdzekļus, lai finansētu pasākums. Nākamais jautājums par divpaku un sešpaku, par pārskatīšanu, domājot par uh, turpmāku vienkāršošanu, kas būtu apsveicam, tātad tas, tie būtu skaidrāki, vienkārši noteikumi, bet ne vājāki noteikumi. Jautājums, ko jūs saprotat ar divpakas, sešpakas vienkāršošanu, lai neapdraudētu fiskālo konsolidāciju un veicinātu vienlaikus investīcijas zaļajās tehnoloģijās. Un pēdējais jautājums Komisār Dombrovski, jūs pieminējāt Rumāniju, runājot par ekspansionistisku fiskolo politiku izaugsmes posmā. Tagad ir cita valdība pie varas, kas vēlas izsverot fiskālo konsolidāciju. Šogad ir paredzēts arī palielināt pa 40% pensijas, vai jūs uh, uzskatāt, ka daži no šiem fiskāliem pasākumiem būtu jāatliek uz vēlāku laiku un uh, vai nevajadzētu vispirms uh, Rumānijai izpildīt savus fiskālos mērķus, pirms tiek veikti citi pasākumi. Paldies, tagad vārds Ambrauska kungam. Paldies! Priekšsēdētāja godātais Murasana kungs vispirms jautājums par zaļā kursa finansēšanu lai finansētu zaļo kursu. Ir Eiropas ilgspējīgu investīciju uh, uh fonds vai uh, zaļā kursa finansēšanas plāns ir paredzēts uh, mobilizēt vienu triljonu eiro turpmāko desmit gadu laikā. Un šajā eh, zaļā kursa investīciju plānā eh, ietvaros ir taisnīgās eh, pārējais mehānisms, lai atbalstītu tos cilvēkus un reģionus, kas visvairāk, kurus visskars šis pārējais process. Tālāk, kāds ir fiskāl, kāda fiskālā ietekme un risks, jā, runājot par fiskālu fiskālo ietekmi, tātad šīs programmas, kas tiek uh, ierosinātas, uh, investīju e aizdevumi uh, no EIB, uh, taisnīgās pārējais mehānismām, uh, koncesiju veidā. Šeit, protams, būs nepieciešams nacionālais līdzfinansējums attiecībā uz uh, ES fondiem. Tālāk būs jā. Ja Uh, arī jāizvērtē uh, šo instrumentu risks, un mēs jau strādājam pie uh, investīciju likumiem, lai risinātu šādas situācijas. Tālāk par kritērijiem sadalēji ir darba vietu skaits energointensīvos sektoros vai iegūstošā uh, rūpniecība tāda kā ogles, slāneklis uh, un citi. Un Tāpat uh, arī rādītājs, kas ir apgriezti proporcionāls uh, NKI uz iedzīvotāju. Šādi kriteriji. Tālāk par fiskālo situāciju Rumānijā jāpatiesi. Ja Rumānija nav izpildījusi padomes lēmumus attiecībā uz pārmērīgas novirzes procedūru uh, un uh, tātad attiecībā uz 3% un kā raudzīties uz šo procedūru un fiskālām korekcijām. Šeit ir jābūt vispā, visaptverošai, holistiskai pieejai. Mēs nevaram uh, skatīties uz izolētiem elementiem, jāskatās uz kopainu, gan uz izdevumiem, bet arī Rumānijas gadījumā uz ieņēmumiem, jo Rumānijā nodokļu sloks uh, pret IKP ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Tagad vārds Džentilānī kungam. Jā, protams, zaļā kursa finansējums un zaļā kursa investīciju plāns, jā, tie ir izaicinājumi. Pat mūsu analīze viens triljons nav nu, gluži nepieciešamo investīciju apjoms, tā būtībā ir tikai daļa no nepieciešamām investīcijām. Un šo, šo summu struktūra būs tāda, ka būs dažādi finansējuma avoti, protams, Eiropas Savienības līdzekļi, nacionālais līdzfinansējums, nacionālās uh, ekonomikas uh, uh, attīstības veicināšanas bankas. Un, protams, īstais izaicinājums būs, kā uh, veicināt publisko un privāto finansējumu, kā piesaistīt investīcijas. Šīs diskusijas mums notiks turpmāko mēnešu laikā ir eh, nepieciešami lēmumi ne tikai par fiskāliem noteikumiem divpaku sešpaku, bet arī par nodokļiem, regulējumu, valsts atbalstu. Un šis process būs tāds, lai investoriem būtu skaidrs skatījums uz uh, situāciju. Nākamais jautājums par uh, to, vai mūsu makroekonomiskie mērķi nevarētu tik novājināt, bet mums pastāv arī risks zaudēt iespēju, kad priekšsēdētāja saka, zaļais kurs ir mūsu jaunā izaugsmas stratēģija, mums ir jāapzinās, ka tas ir reāls izaicinājums. Un mums ir jākoncentrē mūsu centieni, finansējot zaļo kursu, un investīcijas saistībā ar zaļo kursu. Un mēs tāpat laikā nedrīkstam aizmirst makroekonomiskos mērķus, bet tas ir eh, reāls veids, kā šobrīd stimulēt izaugsmi Eirozonā un Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamo jautājumu uzdod Juanas Fernandes SND. Paldies, priekšsēdētāji. Manas jautājums būs spāņu valodā. Pareizāk sakot, tādi būs trīs. Pirmais skar fiskālo standārtu ietvaru, kāds tas ir šobrīd. Mums ir um, fiskālais pakts, stabilitātes līgums, divpaks, sešpaka, fiskālais pakts Eh, kādu laiku varbūt netiks iekļauts un tuvāko nedēļu mēnešu laikā komisija nāks klajā ar priekšlikumu fiskālo noteikumu pārskatīšanai. Un mana grupa gaida, ka tas būs kas vairāk nekā tīri vienkārši situācijas pārdomāšanas. Iepriekšējā sasaukumā bija dažas baltās grāmatas un pārdomu eh, teksti Un šobrīd, ņemot vērā brīža situāciju, ir vajadzīgs vairāk nekā tikai vispārīgas pārdomas. No otras puses, pagājušajā nedēļā tika prezentēts taisnīgs pārejas mehānisms un papildus šiem noteikumiem eh, eh, fondam tiek domāts par valsts par palīdzības mehānismu un mehānismu, ko komisija un to, ka martā komisija eh, prezentēs eh, jaunu priekšlikumu martā attiecībā uz kredītlīniju. Iespējams, ka būs jāpārskatā valsts atbalsts, valsts palīdzība dalībvalstīm, kā to piedāvā komisija. Un kā būs iespēja dalību valstīm ar lielāku parādu uh, Eh, saņemt atbalstu pārejas eh, procesā, un šeit eh, būs vairāk iespēju dalībvalstīm. Un visbeidzot, mans jautājums, kā darbosies oglekļa korekcija uz robežas. Paldies, Dombrovska kungs. Well, uh, yeah, uh... Stefanēdes, thank you very much for those uh, questions. So... Paldies par šiem jautājumiem. Vispirms par fiskālo ietvaru. Uh, to mēs pieminējām jau iepriekšējā diskusiju raundā. Nu, atkārtošu galvenos punktus. Šobrīd mēs pārskatām sešpaku un divpaku. Un mēs izvērtējam pašreizējos noteikumus un uzsākām publiskās konsultācijas par korekcijām un noteikumu vienkāršošanu. Ļoti svarīgi ir izvē, panākt vienprātību par šiem jautājumiem. Tātad, ja mēs atveram šos noteikumus, tad jānonāk situācijā, kas ir labāk par pašreizējo un nevajadzētu iestikt debatēs, kas turpinās gadiem ilgi. Tātad tas ir uh, viens no mērķiem šajās publiskajās konsultācijās, lai mēs nu, būtu skaidrs ceļš, pa kuru vēlamies iet. Un Eiropas fiskālās uh, kolēģija ziņojums būs pamats uh, turpmākām diskusijām. Tālāk jautājums par taisnīgās pārējas fondu un pieju, kas tiks īstenot šajā fondā, to jau es arī teicu, tā tad mm, viena iespēja ir dalība valstīm, kam ir zemāks ekonomiskās attīstības līmenis, izmantot proporcionāli lielāku resursu daļu. Šeit ir ne tikai par iegūstošo, uh, rūpniecību vai energointensīvu rūpniecību, bet arī tiek ņemta vērā valstu reģionu relatīvā labklājība, eh, kad tiks lemts par līdzekļu sadalu šajā fondā. Paldies, Paulo! Paldies! manuprāt, šīs pārskatījuma aptvērums vai mērķis ir ne tikai apspriest to, kā sešpaka un divpaka darbojas, kā darbojas to noteikumi, bet arī identificēt varbūtējās izmaiņas, ko mēs varētu izdarīt. Mm, es uzskatu, ka ir uh, svarīgi tātad uh, identificēt šis, uh, šos potenciālos grozījumus sarunas mūsu diskusijas laikā, jo mums ir jāņem vērā, kādas atšķirīgas nostājas ir parlamentā, dalību valstīs interesētajām pusēm. Un mēs uh, nevaram īstenot uh, tādu pieeju, ka mēs uh, no augšas šo priekšlikumu uzspiežam, uh, jo pretējā gadījumā neko praktiski reāli nepanāksim. Ja mēs vēlamies šos noteikumus uzlabot, tad ir jānotiek šim diskusiju procesam. Otrs punkts par uh, uh, oglekļu korekciju mehānismu uz robežas un uh, termiņiem. Šobrīd uh, esam uzsākuši ietekmes novērtējumu un arī ir pasūtīts ārējais pētījums, uh, to ir pasūtījis taksud un uh, turpmāko mēnešu laikā uh, uzsāksim arī publiskās konsultācijas, eh, it īpaši pa uh, eh, nozarēm, uh, eh, uz kurām attieksies šis korekcijas mehānisms. Tātad, uh, kāds būs šī mehānisma aptvērums. Un mēs varam arī domāt par to, ka Uh, varētu nākt klajā ar priekšlikumu pēc gada, nākamā gada sākumā. Šeit viss ir uh, jāizvērtē gan juridiski, gan arī uh, no saturiskā viedokļa, jo tas ir sarežģīts priekšlikums. Priekšsēdētāji, tagad ņemot vērā to, ka mums ir uh, atlicis maz laika un tulkojums tiks pārtraukts 18.30. Aicinu kolēģus uzdot jautājumu pusotras minūtes laikā un nepārsniegt divas minūtes arī atbildot uz jautājumu. Luis Garikāno. Paldies. Es uzdošu jautājumu spāņu valodā. jūsu darbs ir sarežģīts. Eiropas semestrā noteikumos ir jāsnodrošina dažādi mērķi, jāgarantē e, dažādu mērķu sasniegšana, jāatbalsta struktūra reformas e, dalību valstīs, un es e, saprotu arī, ka nereti komisija vai vajadzētu mazliet vairāk piešķirt tas, piešķirt elastības uh, tai vai citai valstīm. Bet šobrīd atsevišķās valstīs meklē fleksibilitāti fiskalitātes notiekumus, eh, mēģinot atvirzīt atpakaļ šīs reformas. Tā tas ir arī Spānijas gadījumā, kur valdība piedāvā nepildīt eh, deficīta mērķus un atcelt vienīgo būtisko reformu, kas tika iztenot krīzes laikā. Jūs paudāt visai satraucošu stāvokli Spānijas sakarā. Dombrovska kungs sacīja, ka eh, Spānijam uh, neizpild savus pienākumus. Džentilonī kungs sacīja, ka 20. gads eh, būs eh, tiks pilnībā zaudēts, un vai jūs apņematies eh, rīkoties tā, lai komisija nepiešķīra elastību parātam valstīs, kas populistiskā veidā uh, veids ekonomikas modernizāciju, tā izskaitā pat valstīm, kuras piedāvā atcelt tās nedaudzās reformas, kuras ir īstenotas. Dombrovska kungs. Uh, okay, on this uh, question on uh, uh, Pār šo uh, uh, uh, elastības un reformu jautājumu. Mums ir stabilitātes izaugsmes faktā ir struktūrālo reformu klauzulu un dalībvalstis, kuras īsteno struktūrālas reformas, var izmantot kādu pagaidu fleksibilitāti fiskālās trajektorijas ziņā, un vairākas valstis izmantoja šo klauzulu. Un, protams, šī klauzula nav paredzēta, lai pavērstu reformu pretējā virzienā, savukārt, ja tā tas notiek, tad arī fiskālā elastība nav spēkā. Tālāk par Spānijas fiskālajiem plāniem. Nesen tikos ar ministri Nadju Kalviņu, lai gatavu runātu par 20. budžetā gatavošanu un ministrijā norāda, ka tā respektēs Eiropas Savienības fiskālos noteikumus. Līdz ar to neapsteigsim noteikumus, sagaidīsim eh, budžeta plānu un pēc tam komisija to izvērtēs. Paldies, Gentilonikungs! Lai piebilstu. Labā vēsts ir tā, ka Spānijā šobrīd ir valdība ar budžetu pilnvarām, lai prezentētu budžetu, kurš, manuprāt, gan Spānijai, gan komisijai ir, kas ir laba ziņa. Un tiekoties ar Spānijas valdību, vēl nebija skaidrs, kad šis budžets varētu tikt prezentēts. Mēs esam pārliecināti par to, ka būs eh, veiksmīgs dialogs un, kā jau valdes sacīja, pēc sarunās ar eh, ministri Kalviņo būs tiks panākta vispārīga atbilstība mūsu noteikumiem. Šī diskusija notiks tad, kad tiks saņemts budžetam projekta priekšlikums. Jūs zināt, kā komisijas attieksme ir pilnas sadarbības un dialogu attieksme risinājumu rašanai. Paldies pāriem pienākošā jautājuma. Stasis Jakaļūnas no zaļojiem. Paldies priekšsēdētājiem! Iepriekšējā sesijā, džentlonī kungs, jūs sacījāt, ka eh, par makro disbalansu procedūru runājot un konsultācijām un pārskatu tīpaši par atsevišķu uh, rādītāju uh, atkarību no nestandarta monetārās politikas pasākumiem, kā tas notiks, cik formāli un tāpat, piemēram, šī procedūra, ja tā būtu darbotos pirms 15, 20 gadiem, tā ziņotu pār disbalansu un iespējams atsevišķās dalību valstīs krīze nebūtu bijis tikās. Jautājuma otra puse skar ilgāka termiņa fiskālo ilgtspējību saistībā ar jauno DFS kurā, kas eh, nu, nozīmē, ka dažām dalībvalstīm finansējums tiks samazināts par 25,7%, un tas nozīmē, ka līdz ar demografiskām izmaiņām tas nozīmētu spēcīgus eh, fiskālus un budžeta jautājumus, un ka raugoties nākotnē, kā tas ietekmēs fiskālo stāvokli Latvijā, Lietuvā. Eh, Dombrovska kungs. par makroekonomisko disbalansu procedūru. Mēs veidojam arī savu domāšanu e, šajā procedūrā, un es e, nestandarta monetāro policiju, politiku ietvaros, kā jūs to sacījāt. Mēs uzskatām, ka standarta politika palīdz samazināt uh, valsts parādu, un mēs aicinām valstis izmantot iespējas parādu samazināšanai. Tālāk Jūs sacījāt, ka ja būtu Eiropas semestris bijis 15 gadus iepriekš pirms krīzes, tad mēs būtu varējuši identificēt šo disbalansu vairākās valstīs, kas vēlāk kļūst par uh, problēmu valstīm. Mēs būtu varējuši vieglāk pārdzīvot krīzi un jāpiekrīt, ka tāpēc arī Eiropas semestris tika ieviests kā kā secinājums, kas izdarīts pēc šīs krīzes. Un nākošais DFS, kas gan nav šodienas diskusijas temats, komisija piedāvā. Komisijas piedāvājums izskanēja Brexit kontekstā, un tas nozīmē, ka ir Brexit um, ietekmē mums būs jāsamazina uh, daļēji jāsamazina finansējums tradicionālām prioritātēm, kā kohēzija un KLP, un tāpat arī jāpārskata mūsu e, nacionālais ienākums un jāatrod jauni līdzsvaru tālāk, vai demografiskā tendence ir sadaļa mūsu domu gājienu par semestru runājot. Jā, tā tas ir, piemēram, par ilgt. Uh, termiņā ilgtermiņa eh, politiku mājokļu citā sistēmā. Džentilonī kungs, man nav daudz ko piebilst tam, ko valdes sacīja, bet turpinot diskusiju, mēs redzam, ka mums šajās diskusijās ir jāparedz zināms politisks kapitāls, jo par makroekonomiska disbalansa procedūrām runājot. Redzot, kā process ir darbojies pēdējo desmit gadu laikā, ļoti svarīgi izvērtēt iespējamās izmaiņas mūsu noteikumos. Līdz ar to ir skaidrs, ka kaut kas darbojas uh, pareizi redziet, kā deficīts eh, mazinās pēdējo gadu laikā, un vēl viens notiekuma aspekts ir tāds, ka mums ir mazāk iespēja sasniegt konkrētu rezultātu. Tas uh, arī rāda, ka nākošās nedēļas diskusija uh, būs ļoti noderīgi. Antonio Rīnaldi no ID grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāris. Runāšu par stabilitātes eh, paktu. Un gribētu precizējumus. Mēs zinām, ka 16. pantā pēdējā ir teikts, ka pēc 5, 5 gadus pēc stāšanās spēkā eh, tam ir jābūt iekļautam līgumos, bet tā nenotika. Turklāt parlaments izteicās pret to. Nu, līdz ar to mans jautājums. Vai jūs zināt, ka otrajā pantā ir sacīts, ka līdzējas puses šos tekstus interpretē balstoties uz Eiropas Savienības līgumiem. Līgums tā ir spēkā šis teksts ir spēkā līdz ar eh, brīdi, ka tas atbilst eh, Eiropas eh, tekstiem. Un šajā tekstā ir norādīts, ka tiek paredzēts budžets nacionālajām administrācijām līdzsvarā vai ir pārpalikumi, bet tagad paņemiet Maastrichtu un Līg Lisabonu. 104. C un 120. Eh, punkts 6 pantā ir rakstīts, ka eh, pa, deficīts var būt 3 um, eh, procentu apmērā. Tad kurš no tekstiem ir spēkā? Maastrichta, Lisbona vai fiskālais kompakts? Man šķiet, ka pastāv kāda leģitimitātes problēma. Paldies, Valdis Dombrovskis, par uzdotajiem jautājumiem, kas ir ļoti. Uh, um, noderīgi par eh, fiskālo eh, eh, kompakta transponēšanu. Iepriekšējā sakarā, iepriekšējā komisija nāca klajā ar priekšlikumu transponēt fiskālā kompakta principus Eiropas Savienības uh, leģislatīvajos tekstos. Diemžēl eh, lielu progresu nav bijis šajā sakarā, tīpaši no padomas puses. Padomi vēlas paturēt to starpvaldību veidā, bet komisijas priekšlikums ir sagatavots un tas vēl aizvien ir uz galda. Par Uh, uh, uh deficīta vai bez deficīta budžeta. Nedomāju, ka šeit ir pretruna stabilitātes izaugsmas paktā. Ir paredzēts eh, bezdeficīta budžets eh, nepārsniedzot 3 Eh, IKP procents ekonomisku grūtību laikos, un tā ir preventīvā sadaļa stabilitātes izaugsmes paktā, kas ir šobrīd iestrādāts Eiropas semestrī, kur dalība valstis pieskaņo budžetus vidus posmā eh, budžeta mērķiem interpretācija var mainīties, bet valstīm, kur parāda līmenis ir augstāks. Vidējā termiņa mērķi ir norādīti un deficīts ir pieļaujams eh, viena procenta apmērā, kā to paredz IKP. Eh, stabilitātes izaugsmes eh, eh, pakts. Džentilonī kungs, man nav daudz ko piebilst tam, ko teica valdes. Ziņojumu dinamikā iekļaujas es, kopienas komunitārā izpratnē eh, un stabilitātes eh, pakts gaida savu iekļaušanu pārējos tekstos. Šis te teksts, eh, temats vēl aizvien nav atrisināts, iespējams, kā tas parādīsies kādā citā veidā, bet tāpat ir jādomā arī par uh, pār citiem risinājumiem. Nākošais runātājs. Man būs divi jautājumi. Stabilitātes pakts pirmkārt. Kā ir ar termiņiem? Jo stabilitātes pakta mērķis e, ir padarīt to elastīgāku un vai grozījumi būs leģislatīvi vai vienkārši netiks mainīts leģislatīvais ietvers. Tālāk precīzi termiņi nav noteikti, bet ja šie pasākumi tiek pieņemti pārāk vēlu, dalībvalstīm nebūs iespējas rīkoties budžeta procedūras sākumā, kur sākas jau aprīlī. Vēl viens jautājums. Par DFS runājot. Lauksaimniecība un kohēzija, kā jau to norādīja Dombrovska kungs, finansējums tiks samazināts un pēc tam ir pārējais saskaņā ar atsevišķiem kritērijiem, kas ir apstrīdami. Dažas valstis uh, saņems mazāk, ievērojami mazāk līdzekļu. Tālāk zaļais kurs. Ir daudz gadu finanšu schēma, kur tiks samazināts finansējums lauksaimniecībai, kohēzijai, un pēc tam ir nepieciešams finansējums zaļam kursim, kursam. Paldies, Dombrovska kungs! par stabilitātes izaugsmes paktu. Koncentrēsimies uz labāku efektivitāti. Mēs redzam, ka ir iespēja vienkāršot stabilitātes izaugsmes paktu, un tāpēc mēs gaidām fiskālās padomas priekšlikumus, lai atkāptos no tādiem nenovērojumiem rādītājiem, kā, mm, kas ir labi piemērojami teorijā, bet grūti skaidrojami un nestabili retrospektīvi. Un kā mēs vērtējam. Quite, uh, uh, dažādos struktūrālos disbalanses jautājumus, un varbūt mums vajadzētu saistīt ar, saistīt ar valsts parāda līmeni, un iespējams, ka tas būtu pareizais veids, kā rīkoties tālāk par taisnīgas pārejas fondu. Mēs runājam par sarežģīto, sarežģīto kontekstu, kurā komisijai nācās gatavot DFS priekšlikums un piekrītam, ka taisnīgs pārejas fonds nedrīkst eh, tikt izpildīts uz esošo politiku rēķina. Un tieši tāpēc komisija piedāvā šos 7, 8 um, miljārdus eiro paredzēt papildus eh, esošajiem DFS priekšlikumiem. Gentiloni kungs. Eh, difficile dire all'inizio di questa. Runājot par šo eh, diskusiju, kur tikko iesākas, grūti pateikt, kādi būs secinājumi. Eh, vai tās, eh, tā būs jauna interpretācija vai jauna leģislatīva tekste. Gada, 2015. Eh, gada teksti ir ar savu nozīmi šajā sakarā. Un pēc tam, pēc debatēm, mēs redzēsim, kāds būs rezultāts. Vito kungs, jūs runājat par iespējamu kavēšanos. Mēs no savas puses apņemamies šo pārskatīšanu uzsākt maksimāli drīz. Mēs to veiksim praktiski divus mēnešus pēc jaunās komisijas izveidošanas. Tāpat atgādina mūsu komisijas priekšsēdētājs vēstījumu, kamēr notiekumi netiks pārskatīti pilnībā, tiks izmantotas izaugsmes pakta elastības iespējas. Tāds ir pašreizējais stāvoklis. Tālāk par e, novirzītajiem resursiem no šāda riska vajadzētu izvairīties. Un atkārtoju, ka debašu sākumā jau tas tika norādīts pāriem pie guvē runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, vien, eh, vienai no valstīm bija ļoti labi ekonomiskie rādītāji, tika samazināts valsts pārāds, budžeta deficīts un neraugoties eh, uz šo uzlabošaniem eh, tika piemērot politiku, ko komisija neatzina nevienā gadījumā. Un uh, Eh, komisijas aplēses visos gadījumos izrādījās eh, kļūdainas. Tomēr komisija turpina uzturēt šo valsti riska valstu uh, grupā. Šķiet, ka budžeta noteikumu piemērošanas elastība pamatā ir domāta dalībvalstīm pēc komisijas ieskatiem un domāju, ka tie noteikumi tiek piemērot atkarībā no dalība valsts eh, svaru un apjomu. Vai ir kāda iespēja, kādas ieceres eh, attiecībā uz valstīm, kuras pārkāpja budžeta eh, robežas visus gadus, piemēram, tādas ir Vācija, kad Vācijai līdz 6%, Nīderlandei vidēji 9% un, un visus gadus vismaz 6. Un tad, kad atkal bija eh, šāds pārpalikums pagājušajā gadā komisija aicināja, nāca ar priek, eh, aicināja eh, nākt klajā ar priekšlikumiem šādu problēmu mazināšanai. Uh, well, uh, yes. so, uh, first, regard... Jā, vispirms par Portugāles fiskālo, uh, fiskāliem rādītājiem, kad mēs gatavojām uh, Eiropas pusgada uh, rudens pakotni. Uh, komisārs Gentiloni skaidri norādīja, mēs arī diferencējām atšķirīgās situācijas dalību valstīs un uh, izcēlām dalību valsts, kam ir augsts parādu līmenis, bet kas neizmantoja situāciju, lai parādu slogu samazinātu, Portugāla nebija to vidū. Tas nozīmē, ka parāds ir uz leju ejošas uh, trajektorijas, arī budžeta deficīts ir samazinājies un nākamā gada budžets pat paredz pārpalikumu. Tālāk par makroekonomisko nelīdzsvarotību un valstis ar košā konta pārpalikumu, un tas ir tieši tas iemesls, kādēļ Vācija un Nīderlandē pret tām ir uzsākta makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūra, un mēs ciešāk raugāmies uz makroekonomiskās ekonomisko fiskālo politiku šais valstīs un pastāvīgi šīm valstīm norādām, ka ir jāizmanto fiskālā telpa, lai pirmkārt stimulētu investīcijas un tieši šogad jānorāda, abās valstīs ir arī e, ieviestas apjomīgas fiskālo stimulu pakotnes, un tas ir saulaicīgi darīts, ņemot vērā ekonomiskā cikla kontekstu.